Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie noch einmal bitten. Dargie kolēģi, es vēlējos jūs mīļi lūgt ieņemt savas vietas. Sāksim šo sēdi. Wir beginnen unseren heutigen Arbeitstag. Šo darba cēlienu sāksim ar svinīgu sēdi. Man ir liels prieks jūs visus.